Protokols ir pieņemts. Dāmas un kungi, Alis Bielicki mēs veicam godtribīnē Baltkrievijas eh, priekšsēdētājs, cilvēktiesību centra priekšsēdētājs 21. jūnijā. Bieļicka kungs, jūs 21. jūnijā pēc gandrīz eh, trīs gada apcietinājuma tikāt eh, atlaist brīvībā. Šis parlaments eh, vairāk kārt ļoti aktīvi prasīja jūsu atlaišanu no cietuma, un beigās mēs tomēr arī panācām to, ka jūs tikāt atbrīvots. Jūs esat ticis nominēts šeit parlamentā ar Saharovu balvu par vārdu brīvību, un es ļoti priecājos, ka jūs šodien varat būt šeit klāt eh, parlamenta sēdē kā brīvs cilvēks. Mēs ļoti augstu vērtējam jūs paveikto. Nākamais punkts darba kārtībā ir eh, padomes un komisijas paziņojums par Itālijas prezidentūras darba programmu Ikā Itālijas prezidentūras laikā. Tādēļ es iesniegs veicu šeit parlamentā Itālijas republikas ministru prezidentu Mateo Renci kungu.